Un tagad sākam balsojumu skaidrojumu. Pirmais Karaskunga ziņojums. Vispirms dod vārdu Strečekungam, lūdzu. Señor Streček, tiene la palabra. Strečeka kungs nav ieradies. Předsedající, pane. Prieksēdētāja kungs. Es vēlētos eh, paskaidrot savu balsojumu par Karas kunga ziņojumu par statistikas datu kvalitāti. Ziņojums daudzajādi aspektā ir ļoti veiksmīgs, un tomēr es atturējos balsot, jo man nav pieņemams referenta viedoklis par to, ka Eurostat ir jāspēlē galvenā loma statistikas datu kvalitātes pārbaudē. Es uzskatu, ka Eurostatu nedrīkst padarīt par iestādi, kura var iejaukties Nacionālo valstu statistikas iestāžu darbā. Paldies, turpina prieksēdētājs, paldies Trašekungam un tagad Harenkungam vārds lūdzu. Haren! Hanan kungs. No le vi con todo esto. Eh... Priekšsēdētāj, kungs, jā, es atvainojos, es vienkārši nedzirdēju. Šeit ir tik daudz fona trokšņa, ka es atvainojos, bet. Tas ir kļuvis par žurnalistikas krišai runāt par klī, krīzi Grieķijā kā par traģēdiju. Un tomēr būsim, skatīsimies to visu no Sofokla viedokļa. Atcerēsimies, ka bija laiks, kad Grieķijas un Vācijas parādi bija e, gandrīz vienādi. Un tomēr, vai tas viss nav mākslīgi veidots? Varbūt, ka mums vajadzētu pieļaut tirgumu pašam, izregulēt to, kas notiek Grieķijā, ļauta Grieķijai pašai sakārtot to, kas tur notiek. Tagad mēs esam piedāvājuši viņiem politiku, kas palīdzētu reģioniem, kas palīdzētu nevis palielināt nodokļus, bet eh, vairāk naudas ienest valsts krasē. Es uzskatu, ka mēs šobrīd eh, bezmaz piespriežam sodu Grieķijas iedzīvotājiem un citām vidusjūras valstīm. Mēs piespriežam viņiem sodu, kuros viņi vairākus gadus dzīvos uh, ekonomiskās lejupslīdes apstākļos. Vai tas, tas nebija Eiropas Savienības galvenais stūrakmens, ka tā tika veidot nodrošināt nodarbinātību? Paldies Hanan kungam, turpin priekšsēdētāji kungs. Un tagad Kamala kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka raugoties pagātnē un izvērtējot statistikas datu kvalitāti, tad ir pilnīgi skaidrs, ka dažās dalību valstīs šie statistikas dati tiek eh, atvainojas izzīsti no pirksta. Es, sat, es saprotu, ka ir nepieciešama statistikas da datu kvalitātes pārbauda. Mums ir nepieciešams apkopotos datus pārbaudīt, jo tas parāda dalību valsts ekonomikas pateiso stāvokli. Un tomēr es nezinu, vai ir adekvāti runāt par Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību. Es nezinu, vai institūcijām, tajā skaitā komisijai, būtu jābūt pieejai dalību valstu budžetiem pirms šie budžeti tiek prezentēti parlamentam. Lūdzu, neizmantosim šo krīzi un neizmantosim kļūdas, kuras jau līdz šim ir pieļautas, kā iemeslu, lai izveidotu Eiropas ekonomisko pārvaldību. Mums ir jāmācās no pieļautajām kļūdām šajā krīzē. Jā, mums ir jāapkopo statistikas dati, bet nekļūsim par kaut kādu 1984. gada valsti. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad es dodu par Oļeņčaka kunga ziņojumu izteikties Kalam kungam. Gracias, prezidente. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es, es balsoju par šo ziņojumu Eiropas Savienības traķēdijai Baltijas jūras reģionam. Uh, Es uzskatu, ka stratēģija ir veiksmīga, un tomēr vēlētos mazliet paskaidrot, ko es par to visu domāju. Īpaši vēlētos pieminēt 34. punktu. Šajā punktā mēs eh, lūdzam komisijai izveidot vides novērtējumu, uz Baltijas jūrā īstenojamajiem energoinfrastruktūras projektiem. Un tomēr šobrīd izskatās, ka komisijai tas nav izdevies, proti nav izdevies veikt adekvātu un objektīvu ietekmes uz vidi novērtējumu Nord Stream gāzes vada sakarām. Es vēlētos atgādināt, ka Baltijas jūras reģionā daudzas sugas ir iekļauts ESPO konvencijas pielikumos, un ja ESPO konvenciju parakstītu arī Krievija, tas jau būtu atrasinājis lielu daļu no mūsu bažām. Un tagad Maconī kundzei dod vārdu. Lūdzu, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es atbalstīju šo ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgi, lai šī iniciatīva Baltijas jūras reģionā tiktu īstenota. Ir ieviest arī šis jēdziens par makro reģioniem. Tas ir ļoti nozīmīgi arī strateģiskā izpratnē. Šeit uh, var tikt ietverti ļoti nozīmīgi jēdzieni, kas var tikt pārvērsta operatīvās stratēģijās. Un es domāju, ka nozīmīgi ir arī tas, ka šeit mēs pieņemam jaunu tādu redzējumu ar šo iniciatīvu, kas nozīmē, ka var veidot arī citus kompleksas teritorijas, kas pārņemt šo pieredzi. Un šādi var tikt uh, dots jauns impulss kohēzijas stratēģijai. Par iniciatīvu runājot, es gribētu lūgt komisiju, lai tā uh, plašāk izskatītu finansējumu, lai lielāks finansējums tiktu piešķirts. Es piekrītu arī tam, ka dažkārt tiek teikts nē papildus resursu izmantošanai, bet tajā pašā laikā esmu pārliecināta par to, ka bez papildus resursiem šie lielie projekti uh, kompleksām teritorijām nevar tikt īstenot. Ir nozīmīgi, lai šie resursi tiktu piešķirti. Paldies uh, Macūnī kundzei, un tagad nākošā runātāja Mutinaitis kundze. Pirmininkė, balsavau už. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es balsoju par šo ziņojumu, un man ir no sirds prieks, ka tas tika pieņēmts. Uh, Dokumentā runiet par Baltijas jūru, par Baltijas jūras reģionam pieņemto stratēģiju, un e, mēs vēlamies koordinēt visus pasākumus un tās aktivitātes, kuras tiek veiktas dalību valstīs un kuras ietekmē Baltijas jūras reģionu teritoriālo attīstību. Šajā ziņojumā tiek e, pieminētas vesela virkna aktivitāšu, tajā skaitā arī ekoloģiskās aktivitātes. Un vēlētos uzsvērt, ka manis iesniegtie grozījumi, kurā runa konkrētāk iet par vidas ietekmes novērtējumu un par to, ka vajadzētu novērtēt arī citas iespējamās sekas, šie energoprojekti projekti manis, manis iesniegtie grozījumi tika pieņemti reģionālās attīstības komitejā. Es tiešām uzskatu, ka balstoties uz Baltijas jūras stratēģiju mums izdosies stiprināt sadarbību arī ar trešajām valstīm. Uzskatu, ka šīs stratēģijas vid vidustermiņa pārbauda būs savu veidu acu atvērēs daudziem. Priekšsēdētājs, paldies Marku Naitas kundzei. Un tagad mēs pārējām pie Kratas kundzes ziņojuma. Vaidars kundze. Atvainojos, prezident kungs, bet es biju pieteikusies runāt arī par Baltijas jūras stratēģiju. Vai es drīkstētu izteikties šajā jautājumā? vai es drīkstētu izteikties par Baltijas jūras stratēģiju, kam es biju pieteikusies? Jā, protams jūras stratēģiju. Baltijas jūras reģions sevi ietver plašas attīstības iespējas, un šī stratēģija jau ir piešķirts zināms Eiropas Savienības finansējums, taču ir vajadzīga neliela vienība, kas nodarbotos specifiski ar Baltijas jūras stratēģijas ieviešanu. Ir nepieciešams izstrādāt arī konkrētas koordinētas programmas sadarbībai ar privātajiem uzņēmumiem, inovāciju un pētniecības attīstībai. Eh, baltijas jūras stratēģijas rīcības plānā ir paredzēta vienota patentu politika atsevišķu vidējo un mazo uzņēmumu un baltijas zinātnieku sadarbības tīklu kā arī baltijas jūras fonda pētniecībai un inovācijām izveidi. turpmākā ekonomiskā izaugsme būs tieši atkarīga no veiksmīgas inovāciju politikas arī baltijas jūras reģionā pārāk ilgi ir atlikta rail baltica realizācija tā ir jāīsteno iespējami īsā laikā. ziņojums par baltijas jūras stratēģiju atzīmē nepieciešamību palielināt baltijas reģiona konkurētspēju bet inovāciju un infrastruktūras projektu attīstīšana ir tam priekšnosacījums tāpēc es šo ziņojumu arī atbal atbalstīju. Un tagad ja jūs atļausiet izteikties par kratsas ziņojumu par nākošo ziņojumu. Gracias. Jā. Ja. Ahora, ahora va hablar usted. Lūdzu, ja tagad jūs varat runāt par šo ziņojumu. Par reģionālo politiku Eh, kohēzijas politiķis, eh, politikas otrais mērķis paredz palīdzības sniegšanu eiropas reģioniem kas saskaras ar bezdarbu noziedzību un strauju iedzīvotāju skaita kritumu. finanšu perspektīvā tam ir piešķirti fifty four seven miljardi eiro tomēr eiropas savienības valstu starpā joprojām pastāv lielas ekonomiskās atšķirības un tieši nabadzīgākie reģioni ir visvairāk cietuši no ekonomiskās krīzes palīdzība tiem uzskatām par absolūtu eiropas savienības reģionālās politikas prioritāti. godīgas konkurences un ekonomiskās vienlīdzības nodrošināšana eiropas savienībā ir pirmais solis bez kura noturīga attīstība nav iespējama. reģionālajai politikai arī turpmāk jāatbalsta tie eiropas reģioni kuru ikp ir zemāki par eiropas savienības vidējiem rādī, rādītājiem ir uh, eh, atbalstāma nostāja ka jāturpina attīstīt finansējuma elastīgums tomēr jā, e, jācenšas uz tādu finansiālo un praktisko atbalstu vidējiem mazajiem uzņēmumiem kas nodarbojas ar inovācijām tehnoloģijām un uzņēmumiem ko es arī pilnībā atbalstu. paldies! Harana kungs, lūdzu. Lūdzu, kā jūs pārzināt Grieķijas klasiku, parādiet, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Ja es tagad paskatos, kādi ir dati, viņš runā par. Mēs runājam par ja mēs skatāmies, kas tad ir bagātākās valsts, tās ir tās, kurām ir brīvās tirzniecības nolīgumi ar mums - Islande, Šveice, Norvēģija. Un skaitļi liecina par to, ka šie, šo valstu iedzīvotāji ir divkārt bagātāki vidēji par Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Viņi piedalās, bauda brīvā tirgus iespējas, bet viņi uz viņiem neatiecas kopējā zilsainiecības politika, nedz arī kopējā lauksainiecības politika Viņi paši kontrolē savas energo rezerves un viņi slēdz līgumus ar uh, trešajām valstīm, uh, neņemot vērā uh, Eiropas Savienības normas. Mēs esam 60 miljonu uh, valsts, kamēr Šveicē dzīvo tikai 7 miljonu cilvēku. La palabra el señor Kamal kungs lūdzu. Lūdzu, Kamala kungs. Much, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka jebkad runājot par ekonomisko un finanšu krīzi, ir būtiski paskatīties, ko mēs esam darījuši nepareizi. Tātad, vai esam iemācījušies no savām kļūdām? Uh, Amerikas Savienotajās valstīs viņi piespieda bankām bankrotēt, kuras nebija adekvātas, un līdz ar to tās bankas, kuras aizņēmās no federālajām rezervēm, nevarēja tās atmaksāt un tām ļāva bankrotēt. Vai mēs esam mācījušies no mūsu kļūdām? Vai mēs esam mācījušies no tām valstīm, kuras aiz, no tām dalību valstīm, kuras aizdeva bankām? Vai tā ir izveidojusies par pareizo politiku? Uh, Ekonomisti, izvērtējot šo krīzi, ir apgalvojuši, ka naudai ir vērtība, un brīdī, kad jūs naudu padariet bezvērtīgu, tas eh, izveido sava veida burbuli, kurā noslīkst gan uzņēmumi, gan arī bankas. Tā sākās finanšu krīze, lūdzu mācīsimies no pagātnes kļūdām. Paldies, paldies Kamalkungam. Un tagad turpina prieksēdētājs. Es vēlētos dot vārdu izteikties par Kanciānu kungu ziņojumu un pirmais Nikolašeka kungs, lūdzu. Ďakujem, pán predsedajúci. Paldies, prieksēdētāja kungs, godātie kolēģi. Kantam kunga ziņojums runa iet par pasažieru tiesībām autobusu satiksmē. Šeit runa vairāk iet par cilvēkiem, kuriem ir zinām invaliditāte, un neskatoties uz to, ka Eiropas Savienība ir parakstījusi starptautiskās konvencijas, šīs eh, invalīdu tiesības joprojām netiek ievērotas. Runājot par eh, pasažieru tiesībām, netiek ievērotas, piemēram, aklo un nedzirdīgo tiesības, īpaši vietējo autobusu pārvadājumu kompānijās. Es balsoju par šo ziņojumu, jo tas attiecās uz visiem cilvēkiem, kuriem ir zināma invaliditāte. Īpaši vēlētos eh, sveikt tos apsvērums, kuri paredz īpašu apmācību gan autobusu parkos, gan auto ostās, gan arī autobusu vadītājiem. Paldies! Prasak, pasak priekšsēdētāja kungs Rotovs kundze lūdzu. Děkuji, pane předsedo. Výsledek hlasování. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par Kančana kunga ziņojumu balsojumu, tas ir pierādījis, ka Eiropas Savienībai pasažieru tiesības ir viena no prioritējumām jomām. Šis ziņojums ir par autobusu pasažieru tiesībām, un mēs tiešām ceram, ka tādējādi mums izdosies uzlabot pasažieru tiesības, īpaši to pasažieru, kuriem ir zināma invaliditāte vai kustību traucējumi. Vēlētos atsaukties uz 11. punktu kurā runa iet par vieglāku pieeju un par to, ka cilvēkiem ar kustību traucējumiem vajadzētu palīdzēt kaut vai iekāpt autobusā. Es uzskatu, ka tādējādi mēs e, sviežam doļa cimdu uz padomas pusi. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, atbalstīju 15. grozījumu šajā ziņojumā, jo es atbalstu to, ka vajadzētu vismaz uz kādu laiku uh, paredzēt eh, pārējais periodu gan vietējiem, gan reģionāliem pārkalpojumiem. Es uzskatu, ka īpaši mazajiem autobusu pārvadātājiem tas varētu būt būtisks apgrūtinājums. Protams, ka sociāli iegūs visa sabiedrība, un tomēr e, pasažieri tiesības jau ir arī tādas, ka viņiem vispār tiek piedāvāts transports. Un ja mēs runājam par lauku pārvadātājiem, tad, ja viņiem tiek uzlikts papildus apgrūtinājums, viņi vienkārši pārstās darboties vai bankrotēs. Uzskat, ka šeit ir zināma briesma. Ja šis likumdošanas akts tiks pieņemts, tad mēs varam nonākt situācijā, kurā daudzos lauku reģionos vispār nebūs pārvadātāja nodrošinājumu. Mēs sakam, ka nedrīkst likt papildus apgrūtinājums MVU. Jā, uz uzskatu tomēr, ka vajadzētu panākt adekvātu kompromisu un vajadzētu runāt par noteiktu pārējais periodu priekšsēdētājs. Paldies Harkins kundzei! Un tagad mēs pāriem pie nākamā ziņojuma. Tas ir Sterka kunga ziņojums, un tagad dodu vārdu nākamajai runātājai. Signor Presidente, cari colleghi, ho votato a favore la relazione. Prieksēdētāja kungs. Es balsoju par Sterka kunga ziņojumu par ziņošanas formalitātes kuriem, kuri kuģiem, kur pienāk ostās vai attiet no tām. Jo personīgi uzskatu, ka vienotas sistēmas rad radīšana, kopīgas jūras telpas radīšana Eiropas Savienībā atvieglos e, jūras transportu un pie ostas situāciju. Šobrīd mums trūs, trūks noteikumu harmonizācijas, jo ir dažādas direktīvas, pēdējā tika pieņemta 2002. gadā, taču, diemžēl, šīs direktīvas uh, ieviešana dažādās dalību valstīs stipri atšķirās. Vēl bez tam direktīva tiek interpretēta dažādā veidā. Protams, ka mums ir jārunā par procedūru un par noteikumu normu vienkāršošanu informācijas tehnoloģijas attīstās. Kāpēc mēs neizmantojam tās? Tiešām ceru, ka mums izdosies sadarboties ar dažādām institūcijām. Prieksēdētājs, paldies, un tagad pārējiem pie nākamā ziņojuma. Tas ir Groša kungs, ilgspēja nākotni transportam. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, satiksmes joma ir ļoti nozīmīga. Un tā ir joma, kur ir saistīta ar ļoti daudziem atsevišķiem tematiem, kas arī ir nozīmīgi Eiropas Savienībai. Runa iet par iekšējo tirgu, par pilsoņu uh, veselības aizsardzību, par uh, mobilitāti, par urbāno vidi, par infrastruktūru par aģentūru uh, spēcināšanu, par dažādiem transporta veidiem un CO2 izmešu samazināšanu. Tādēļ Eiropas Savienības uzdevums ir izveidot tādu satiksmes stratēģiju, kas atļautu strādāt efektīvi un ilgtermiņā. Ir jābūt pietiekamam finanšu ietvaram, lai atbilstu nākotnes izaicinājumiem. Es pilnībā atbalstu Groša kunga ziņojumu un sveicu viņu ar izcilabu paveiktu darbu. Paldies Antoni Acīkunga vārdam. Tagad Muskardīnī kundze. Muskardīnī kundze nav zālē. Tad vārds Takuls kungam. Arvoisā puhemies. Godātais priekšsēdētāja kungs, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs runātu runātot par šo jomu, runāt arī par nākotnes transportu. Un šeit man ir būtiskas bažas par to, ka arī nākotnē transporta organizācijā piedalīsies mazie un vidēji uzņēmumi. Protams, ka mums ir jāskatās uz kopainu. Un, protams, ka nākotnes transportam, eh, transportā eh, mazie uzņēmumi ir apmēram 10%. Un tomēr uzskatu, ka nākotnē šāda palielināta mazo un vidēju uzņēmumu ielaušanās būs visos sektoros. Mums ir jārunā runā par visu Eiropas Savienības teritoriju un patreiz ir zināms progrēms. Piemēram, runājot par kuģiem kaut vai. Ir dažādi, eh, dažādas normas dažādās teritorijās, un es uzskatu, ka izveidojot kopīgas normas visā Eiropas Savienībā, mēs runājam arī par noteikumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu runāt par inovatīvajām tehnoloģijām, par pētījumiem, lai mēs runātu par tādiem transporta līdzekļiem, kuri tiešām varētu samazināt transporta izmaksas nākotnē. nākotnē. Takuls kungs, paldies, un tagad es dodu vārdu Mastelas kungam lūdzu. Sí, senor prezidente. Lentra... Paldies, priekšēdētāji. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā var redzēt, ka ir ļoti daudz lūgumu rakstu tiesību jaunu, un tas ir instruments, kas tiek izmantots, tas dod pilsoņiem iespējas uh, ziņot parlamentam, eh, stāstīt par savām raizēm, par to, kā eh, Eiropas saimnības likumi ietekmē viņu ikdienas dzīvi. Arvien eh, vairāk sūdzību ienāk par pamata tiesībām, par vides normām un par pilsoņu tiesību attīstību pēdējo lai, gadu laikā komunikācija starp institūcijām ir uzlabojusies, un pilsoņi var baudīt vairāk tiesību. Līdz ar to eh, pilsoņiem ir arī plašākas iespējas iesniegt lūgumu rakstus, bet es gribētu piedāvāt iniciatīvu vai ideju, ka varētu izveidot tādu interaktīvu uh, tīmekļa vietni, ko pilsoņiem izmantot. Paldies, Masteles kungs! Garīgas kungs, jūs gribat eh, runāt par šo, nepagaidiet. Vaideres kundze, un tad pēc tam jūs, Vaideres kundze, lūdzu. 2009. gadā Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteja saņēma 1924 pilsoņu lūgumrakstus tomēr tikai četrdesmit seši procenti tika novērtēti kā atbilstoši komitejas darbības jomai. tas liecina ka pilsoņiem nav pietiekamas informācijas par to kādā veidā var saistīties tiešsaistē ar eiropas parlamentu. es gribētu teikt ka ir jāuzlabo arī konkrēti lūgumrakstu komitejas interneta vietne jo lielākā daļa eiropiešu joprojām neko nav dzirdējuši par tiešsaistes problēmu risināšanas tīklu solvit es gribētu uzsvērt arī to ka ir izmantojamas arī tās iespējas kā informēt tos pilsoņus kam internets pagaidām nav pieejams. es gribētu uzsvērt ka lūgumrakstu komiteja ir tiešākais un ātrākais eiropiešu saziņas veids ar eiropas parlamentu kopumā un šīs komitejas darbībai manuprāt ir jākļūst daudz atbildīgākai un aktīvākai tāpēc es arī atbalstīju šo ziņojumu. paldies! Gracias, Kelly, the... Paldies, Kelī, kungs, lūdzu. Priekšēdētāji, jo paldies jums par laipnību. Lūgumu rakstu komiteja ir viens no vissekmīgākajiem Eiropas Savienības projektiem vai struktūrām. Un tā tiešām ļoti iejūtīgi uzklausa pilsoņu raizes un problēmas, bet tomēr daudz vēl var darīt, lai uzlabotu to, jo projām ir jātīsta komunikācija, ir jāpātrina logumrakstu izskatīšanas procedūra un īsākā laikā jāizskata atsevišķās, atsevišķie lūgumraksti, lai radītu nu, tādu apmierinošāku situāciju. Un ir jāiesaista arī komisija šo problēmu risināšanā. Paldies, Gelīkungs! Neaizmirstiet nākamreiz parūpēties par to, lai jūs tiktu iekļauts sarakstā, jo jūs tur nebijāt, un tāpēc eh, sanāca tāds pārpratums. Es ņemšu to vērā, atbild runātājs. Un tagad Turunenas kundzes ziņojuma izskatīšana. Paldies, priekšēdētāji! Ekonomiskā krīze ļoti smagi ir skārus jauniešu Eiropā un eh, viņi nevar rēķināties ar labām darba vietām pēc izglītības. Daudz jaunieši ir bez darba, ļoti lielai daļai jauniešu nav nekādas drošības sajūtas, un demografiskās tendences un ekonomiskā krīze vienkārši ir. Uh, neļauj mums cerēt, ka būs jā, daudz jaunu darba vietu. Mums ir jāmeklē veidi, kā jauniešiem palīdzēt, lai mēs līdz ar to varētu investēt nākotnē. Un ir jādod viņiem izglītība, nevis vienkārši jāeksploatē viņi. Paldies par šo ziņojumu. Ļoti labi, ka šādas iniciatīvas ir kas ir domātas tikai jauniešiem. Paldies! Un tagad lūdzu vēlreiz Takulas kungs. Arvoisā puhemies. Godātais priekšsēdētāja kungs, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs runātu par jauniešu piekļuvas darba tirgumu, lai to atvieglotu un lai to pastiprinātu. Es vēlētos pateikties Turunens kundzei, kur ir sagatavojusi ziņojumu, parlaments to jau ir pieņēmis, un tomēr ar to nepietiek. Mums ir nepieciešama domāšanas maiņa ne tikai parlamentā, bet arī dalību valstīs, jo mēs zinām, ka patreizajā situācijā jauniešu bezdarbs ir pieaudzis neadekvātos ap, ap, apmēros. Ap Tā tas nedrīkst turpināties. Es uzskatu, ka gan dalību valstīs, gan arī Eiropas Savienības līmenī mums šobrīd ir nepieciešams apkopot spēkus. Patiesībā nevajag jaunas runas un rezolūcijas, mums ir jāsāk darboties. Darba tirgi šobrīd eh, nedarbojās jauniešu iesaistīšanā. Ir tā, ka jauniešiem eh, trūkst pieredzes un līdz ar to viņi nevar dabūt darbu. Patreizajā situācijā uzskatu, ka būtu ārkārtīgi svarīgi atrast tādu taciņu, kurā jauniešus mēs labāk iesaistīsim iesaistīt darba tirgu, un tad mums varētu runāt par nākotnē ilgtspējīgu jauniešu iesaistīšanu. Es uzskatu, ka šis ziņojums nedrīkst tikai iegūt plauktos, mums ir jārunā dalību valstīm, kā atvieglot jauniešu iesaistīšanu darba tirgu. Morkunaitis kundze lūdzu. Aču, panas. Paldies, priekšsēdētāji um, jaunatnes bezdarbs ir ļoti smaga problēma. 20% jauno cilvēku manā vecumā ir bezdarbnieki Eiropas Savienībā, un es domāju, ka šobrīd Eiropas parlamentā mums ir jāraida signāls gan komisijai, gan dalību valstīm par to, ka kaut kas ir jādara jauniešu bezdarba situācijas uzlabošanā. Es priecājos par tādām programmām kā Erasmus un tādām, kas ir domāts jauniem uzņēmējiem. Un ir ļoti svarīgi izcelt to, ka neformālās izglītības iespējas ir ļoti būtiskas un mums ir jādomā arī par 2020. gada stratēģiju. Jaunieši ir jāintegrē darba tirgū, un to var darīt arī izmantojot tā saucamās zaļās darba vietas. Eiropas Savienība ir paredzējusi eh, tādus uh, kā um, priekšrocības jauniešiem, kas pirmo reizi stājas darba tirgū. Paldies! Un tagad lūdzu Grunī kundzes ziņojums. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Runājot par šiem fleksiblajiem vai elastīgajiem darba līgumiem, tad tie parasti saistās ar to, ka strādājošo tiesības netiek ievērotas. Protams, ir vajadzīga elastība un drošība, un mēs, es balsoju par šo rezolūciju, kas ļaus radīt lielāku drošību, ļaus arī atrast cilvēkiem darba vietas, kas ir stabilāks un kas ļauj rēķināties ar stabilitāti nākotnē. Un es eh, uzskatu, ka dalību valstīm ir jāveic lielākas investīcijas dalība, eh, darba vietu izveidē. Un ir ļoti daudz, kas jādara vēl šajā jomā. Paldies! Un pēdējais ziņojums ir Fernandesa kunga ziņojums lūdzu Pirillo kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs. Šodienas balsojums par uh, Fernandes uh, kunga ziņojumu, kurā esmu bijis arī uh, ēnu referents SD um, uh, politiskā grupā, ir ļoti skaidrs signāls. Uh, Mēs prasam no Eiropas komisijas jaunu uh, direktīvas priekšlikumu par mm, bioatkritumu apsaimniekošanu, it īpaši arī par uh, obligāto atkritumu šķirošanu. Bioatkritumu uh, var kļūt par uh, resursiem, var ražot biogāzi, atjaunīgās enerģijas, pārveidot uh, biometānā, vai arī var izmantot uh, šo enerģijas veidu, lai ražotu elektroenerģiju. Komisijas nostāde man ir uh, razījusi bažas, jo tā bija skeptiska attiecībā uz uh, likumdošanas priekšlikumu, normatīvā priekšlikuma izstrādi. Ar citiem kolēģiem un komisāru Patočņiku sastādījām uh, komisāram Patočņikam vēstuli un ceram, ka komisija mainīs viedokli un drīz nāks klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Priekšsēdētājs. Paldies par Iljokungam, tagad Marku Naitis kundze. Biologi... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Bioatkrituma apsaimniekošanai Eiropas Savienībā ir ļoti būtiska joma un tas loma, un tas lielā mērā ietekmē visus Eiropas visus Lietuvas iedzīvotājus. Ir skaidrs, ka bioatkrituma apsaimniekošana dažādās dalību valstīs atšķiras, un šobrīd tikai 10% nonāk izgāstuvēs, citās valstīs situācija ir daudz savādāka. Uzskat, ka galvenokārt mums vajadzētu domāt par atkritumu samazināšanu un tikai pēc tam apsaimniekošanu. Otrakārt, mums ir jāmēģina strādāt ar Eiropas Savienības iedzīvotājiem un celt viņu apzinīgumu apstrādes apsaimniekošanā. Runājot par bioatkritumiem, tas ir sava veida komposts. Mums vajadzētu izvērtēt visas, visus tos apstākļus un kritērijus, kur ir saistīti ar bioatkritumiem un mēģināt pēc iespējas samazināt to negatīvās sekas ir svarīgi izveidot konkrētus nosacījumus, kādā veidā bioatkritumi tiek definēti kā komposts. Uzskat, ka mums tiek pār, priekšsēdētājs pārtrauc. Tagad Roitovs kundzei lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Paldies par uh, to, ka jūs man sniedzāt iespēju runāt par komisijas zaļo grāmatu par bioatkritumu apsaimniekošanu. Es piekrītu ietvaram, es piekrītu rāmīm, un tomēr pirms pieņemt jau kādus likumdošanas aktus, komisijai tomēr vajadzētu vairāk piestrādāt pie tā, kā nodrošināt pārtikas drošumu un pārtikas pārstrādes drošības ķēdi arī jaunatīstības valstīs. Komisijai vajadzētu daudz vairāk izvērtēt ietekmi uz vidi pirms jau kāda veida likuma pieņemšanas un arī bioatkrituma apsaimniekošanas ietekmi uz vidi. Tas attiecās arī uz biodegvielu un uz toksiskajiem atkritumiem. Prieksēdētājs, paldies! Līdz ar to mēs esam noslēguši mūsu priekšpatdienas sēdi, atsākam trijos.